przewodniczący! Good morning, colleagues. Please take your... Darbie kolēģi, lūdzu apsēdieties savās vietās. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej. Atsākam Eiropas parlamenta sēdi. Pirmais punkts mums ir Eiropa padomis priekšsēdētāja paziņojums par, par Eiropa padomis 2010. gada 28. un 29. oktobras sanāksmes secinājumiem un ekonomisko pārvaldību. Es sveicu Eiropa padomis priekšsēdētāju Hermanu Van Rompēju, un arī Eiropas komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barozu. Mūsu vidū ir arī Beļģijas prezidentūras pārstāvji un komisāri. Mēs sāksim ar informāciju un Eiropa padomjas priekšsādātāja Hermaņa Van Rompēja uzrunu. Mr. Priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi! Eiropadomas tikšanās 28. un 29. oktobrī eh, savā darbā uzmanību pievērs galvenokārt ekonomiskajai pārvaldībai, un eh, mēs apspriedām ekonomikas pārvaldības darba grupas izveidoto ziņojumu. Mēs šeit pieredzam, ka pēdējā laika notikumi tādi kā īrijā pierādīja, mums ir nepieciešams rīkoties ātri un proaktīvi un ir jāizveido pietiekami efektīvi finanšu pārvaldes mehānismi. Es patiešām varu uzteikt finanšu ministru darbību pēdējās nedēļas laikā, un tas ļoti labi atspoguļo to, cik apņēmīgi mēs vēlamies uh, uzlabot drošības mehānismu Eiropā. Protams, ir jāsniedz finanšu atbalsts Eiropai un Eirozonai, pateicoties uh, konkrētām normām, ar tām, uh, par tām vedīs sarunas SVF Eiropas centrālā banka un īrija. Jāņem vērā, ka īrijas ekonomikā ir liela nozīme visā Eiropas Savienībā un tādēļ vajadzētu parūpēties par to, lai ieviestā programma varētu atļaut valstī attīstīties un sasniegt pārliecinošu ekonomisko izaugsmi. Es varu šeit arī citēt Eiro grupas un ekofin ministrus. Mēs nevēlējāmies organizēt eh, starpvaldību konferenci, mēs vēlējāmies runāt par darba grupas, darba metodēm, prioritātēm un procedūrām. Mēs vēlamies izveidot pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienībā valdošu visaptvarošu ietvaru, kas varētu ļaut cīnīties pret ekonomiskajām deformācijām un uh, fiskālo deficītu, un no otras puses atļautu dalību valstu valdībām rīcības brīvību, proti eh, kādus nodokļus tās vēlas ieviest un kādus izdevumus tās eh, vēlas veikt saskaņā ar Eiropas Savienības procedūrām un likumdošanu. Mēs vēlamies, lai dalību valsts pilnībā apzinātos tos, eh, tās sekas, kādas līdzi nesīs ekonomiskie un fiskālie lēmumi. Tajā pašā laikā mēs vēlamies spēcināt Eiropas Savienības kapicā, kapacitāti reaģēt tad, ja kāda dalība valsts eh, var apdraudēt Savienību kopumā. Mēs uh, esam uh, uzrakstījuši vairākus ieteikumus, un tie uh, dziļā mērā sasaucas ar Eiropas komisijas priekšlikumus. Es jau divreiz esmu ticies ar Eiropas parlamenta grupu priekšsēdētājiem un atbildīgo komiteju priekšsēdētājiem, lai to pārunātu. Un tagad precizējums. Ir uh, Cilvēki, kas saka, ka vairs nav tik liela automātisma eh, lēmumu pieņemšanā, bet mēs tieši piedāvājam vairāk automātismu. Un padome saskaņā ar līgumu eh, lems par sankcijām, ņemot vērā tā saukto apgriezto vairākumu. Tas nozīmē, ka komisijas priekšlikums par sankcijām ir spēkā, ja vien kvalificēts vairākums nebalso pret to, un vairākumam valstu ir jāpieņem lēmums par sankcijām. Tikai pirms dažām nedēļām dalību valstis bija ļoti Mm, negribīgi noskaņots pret eh, šādu apgriezto vairākumu, bet eh, īstenībā tagad tas nozīmē konkrētu progresu. Protams, mums ir jāspēcina arī stabilitātes un izaugsmas pakts, ir jābūt eh, labākai politikas koordinācijai un ir jābūt arī caurskatāmākiem finanšu darījumiem. Dalību valstīm ir jāsaprot, ka politikas jomā pieņemtie lēmumi ietekmē visu Eiropas Savienības politiku, un tā ir galvenā mācība, ko esam guvuši no šīs krīzes. Un tāda vispārīgākas dabas piezīme. Mēs vēlējāmies pēc iespējas ātrāk rast vienprātību un lēmumu, kas ir pieņemti, tagad ir jāpērvērš likumdošanas aktos. Komisijai, padomē un parlamentam ir jāsadarbojas. Es uzticos visām institūcijām un saprotu, ka tās uzņemsies savu atbildību par simt procentiem. Jāņem vērā, eh, ka ir jāpadomā arī par turpmākajiem eh, darba grupas uzdevumiem. Mēs vēlamies garantēt finansu stabilitāti Eirozonā un, protams, arī visā Eiropas Savienībā. Visu valstu un valdību vadītāji vienojās par to, ka ir eh, nepieciešams tikai nelielas izmaiņas līgumos, lai šo darbu paveiktu. Un visbeidzot, es vēlējos pasvītrot, ka darbs pie stabilitātes pakta nenozīmē to, ka mēs vēlamies sodīt dalību valstis vai uh, sistām pa pirkstiem par pieļautajām kļūdām. Nē, tas ir jāaplūko daudz plašākā kontekstā. Mums ir jāsaprot to, ka ir pieaudzis izaucinājumu skaits un mums ir jārīkojas aktīvāk, lai uzlabotu savu ekonomisko veiktspēju un ieviestu stingrāku finanšu pārvaldību. Saskaņā ar 2020. gada stratēģiju mēs jau iepriekšējā Eiropadomē par to vienojāmies. Ir uh, citi, kas ir uztraukušies, ka stingrāka finanšu pārvaldība varētu ietekmēt ekonomisko uh, izaugsmu un ietekmēt to nelabvēlīgi, bet uh, viņi domā aplami. Mums vajadzētu parūpēties, lai Eiropadome februārī pieņemtu pareizos lēmumus un arī, lai martā tas notiktu. Dargie kolēģi, Eiropā domēji tāpat eh, bija īsas diskusijas par Eiropas Savienības budžetu jūsu priekšsēdētājs eh, Eiropadomas tikšanās atklāšanā jau par to izteicās. Mēs esam uh, gatavi par to apspriesties arī decembrī. Un secinājumos ir minēts, uh, ir izšķirīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības budžets un daudzgadu finanšu ietvars atspoguļot tos konsultācijas centienus, ko veids dalību valstis, lai varētu parūpēties par ilgtspējīgāku izaugsmi. Un tāpat ir uh, jāciena institūciju spēlējamā loma un ir uh, jāpadomā par tiem mērķiem, ko Eiropa padome apspriedīs nākamajā sanāksmē, lai varētu garantēt, ka Eiropas Savienības uh, sniegtais ieguldījums būs patiešām ilgtspējīgs. Es vēlējos jums pateikt, ka mēs esam gatavi uh, cienīt Eiropas parlamenta uh, lomu, kas spēlējam šajās sarunās saskaņā ar Lisabonas līgumu jaunajām normām. Kā Eiropadomas priekšsēdētājs es vēršos pie visām iesaistītajām pusēm, turpināt konsultāciju procesu, lai par 2011. gada budžetu varētu sasniegt kompromisu pēc iespējas ātrāk. Pateicoties kompromisam, mēs, protams, ņemsim vērā visu iesaistīto pušu intereses, tajā pašā laikā nepārkāpjot līgumos rakstīto. Uh, Dāmas un kungi, Eiropadomē mēs arī sagatavojām kopīgu pozīciju, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju attiecībā pret starptautiskajiem notikumiem. Mēs runājam par G20 Kankūnas klimats pārmaiņu konferenci un vairākiem divpusējiem samatiem. Uh, Eh, G20 eh, jau notika Seulā, un mēs vienojamies par konkrētām prioritātēm, ko eh, šajā samitā mm, pauda mūsu pārstāvi no Eiropas Savienības. Mēs runājam par kapitāla prasībām un par SVF reformu. Uh, Ņemot vērā SVF reformu, es vēlējos minēt, ka šīs būs nopietnas pārmaiņas, bet eh, tās pierāda to, ka mēs esam gatavi būt konstruktīvi, mēs atteicāmies no divām vietām šajā orgānā, lai varētu vienoties. Un tas patiešām bija nozīmīgs upuris. Ja mēs runājam par uh, nelīdzsvarotību globālajā ekonomikā, diskusijas bija patiešām ļoti spraigas, bet mēs tomēr vienojamies par to, kāda vārdam ir jāizskatās šim procesam, un mēs eh, apņēmāmies izveidot vairākus indikātārus, kas ļautu izvēle, izvērtēt uh, pastāvošo nelīdzsvarotību. Tagad mums ir jāvienojas par uh, pareizo politisko stratēģiju un ir jāsāk rīkoties. Par Kankūnu runājot, mēs pieņēmām Eiropas Savienības pozīciju, sarunas sāksies mēneša beigās. Uh, Kopš Kopenhāgenes samita jau ir eh, notikušas vairākas tikšanās, oficiāls un neoficiāls. Jāņem vērā, ka sarunas uh, norisinās ļoti sarežģītā gaisotnē. Mums ir jāvienojas par kopīgiem centieniem, lai efektīvi varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Protams, Eiropas Savienība ir gatava darīt visu, kas ir tās spēkos. Un visbeidzot, Eiropa padoma runāja par mūsu stratēģiju attiecībā uz gaidāmiem samitiem ar Ukrainu, ASV, Ķīnu un Āfriku. Tas patiešām uh, Eh, man un priekšsēdētājiem Barozo eh, sniedz ļoti daudz informācijas, un es domāju, ka šī pieeja pierāda, mēs runājam nevis vienas institūcijas vai vienas valsts vārdā, bet visu 27 dalību valstu vārdā. Dargie kolēģi, esmu beidzis savu uzstāšanos un esmu iepazīstinājis jūs ar to, kas notika pēdējā Eiropadomas tikšanās laikā eh, gandrīz pirms mēneša un es, protams, turpināšu jūs informēt par to, ko dara padome, un es arī pēc katras uh, Eiropadomas tikšanās tikšos ar politisko grupu priekšsādātājiem, lai iepazīstinātu viņus ar notikumu gaitu. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies par jūsu runu! Tagad došu vārdu Žozē Manuēlam Barozo, Eiropas komisijas vārdā lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, ja, ne, ja nedēļa varbūt ir ilgs laiks politikā, vesels mēnesis var šķiet uh, pilnīgi mūžība. Daudz, kas ir noticis kopš pagājušās uh, padomas, uh, tā piemēram notikumi uh, īrijā. Uh, Mēs esam centušies spērt soļus, lai e, palīdzētu īrijai, Eirozonai kopumā un Eiropas Savienībai kopumā. Tie instrumenti, kur mēs ieviesām mājā, ir e, efektīvi instrumenti, kas paveic darbu, kas tiem ir paredzēts. Šī te e, palīdzība tagad ļaus īrijas ekonomikai nokļūt atpakaļ uz izaugsmas ceļa, iegūstot e, lielāku spēku no, notikušā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, pēdējie mēneši ir bijis milzīgs izaicinājums. Mēs esam paveikuši ļoti daudz, bet darbs vēl nav pabeigts. Mūsu ekonomiskā pārvaldība šobrīd ir pilnībā mainīta. Darba grupa, kuru vadīja Van Rompais kungs, ir iesniegusi savus rezultātus, kas ir ļoti pozitīvi ehm, Balstoties arī uz komisijas pienesumu, ir izdevies um, panākt uh, virzību uz priekšu, pie, strādājot pie, pie komisijas priekšlikumiem un uzlabojot ekonomiskās pārvaldības jautājumus. Striktāt fiskālie noteikumi, uh, plašāk ekonomiskā pārvaldība, kas ir Uh, galvenie atbalsta punkti komisijas uh, piedāvātajā pakotnē ir tikuši saglabāti. Es vairāk kārt esmu uzsvērs to, cik ir ļoti svarīgi panākt to, lai jaunais ekonomiskais ietvers darbotos pēc iespējas ātrāk, un es priecājos, ka padomu atbalstīja mūsu ideju par pātrinātās pieejas klauzulu un uh, vienojās par to, ka mēs varētu strādāt pie komisijas priekšlikumiem līdz vasarai ir ļoti svarīgi panākt to, lai tie jautājumi, kas radās septembrī par to, ka komisija varētu eh, nākt eh, klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai mēs turpinātu šo eh, procedūru. Es eh, ceru, ka mums izdosies izmantot kopienas metodi, eh, lai tā mums palīdzētu tāpat kā līdz šim nostiprināt ekonomisko pārvaldību Eiropā un Eirozonā. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies pieņemt stingrus noteikums, kas būs balstīti uz eh, skaidriem rosinošiem elementiem un ka mums izdosies ieviest efektīvu ietvaru, lai cīnītos pret makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Mums ir nepieciešama stingra ekonomiskā pārvaldība, lai nodrošinātu ilgstošu un ilgspējīgu izaugsmu, kas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt nodarbinātību un labklājību mūsu pilsoņiem. Cienījamie deputāti! Uh, Krīzes eh, atrisināšanas mehānisms ir ļoti svarīgs posms tajā visā. Pašreizējais mehānisms eh, savu darbu beigs 2014. gadā, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai kas uzticams, robusts un ilgstošs un balstīts te realitātei tiktu piedāvāts. Komisija jau ir sagatavojusi savu sagatavošanās darbu, strādājot pie jaunā uh, mehānisma eiro zonai. Šis mehānisms, kuru mēs sagatavojam cieši sadarbojoties ar Eiropadomas priekšsēdētāju, ir jāskat vispārējā eh, kontekstā, proti mūsu centienos uzlabot ekonomisko pārvaldību Eirozonā un Eiropā kopumā. Es vēlētos, lai tas būtu pavisam skaidri, ka uh, Pat ja tas tiek finansēts no dalībvalstu budžeta, tā tomēr ir Eiropas iniciatīva un mēs varēsim balstīties uz to ekspertīzi un neatkarību, kāda mums ir. Mehānismam būs trīs galvenie uh, posmi makroekonomiskās piemērošanās uh, programma. Mēs iesaistīsim arī privāto sektoru. Bet, eh, kas ir pats svarīgākais, neatkarīgi no tā, kas tiks uh, pieņemts attiecībā uz uh, privātā sektora iesaistīšanu, tas viss attieksies tikai un vienīgi uz laika posmu pēc 2014. gada. Valstu un valdību vadītāji vienbalsīgi nolēma, ka ir nepieciešams izmaiņas līgumā, lai ieviestu šādu mehānismu. Kad mēs uh, pieņēmām Lisabonas līgumu pagājušajā gadā, neviens nenā, nedomāja, ka mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par izmaiņām tik drīz. Mēs visi saprotam, ar kādiem riskiem tas ir saistīts. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es. Uh, Eh, Eiropadomas laikā arī eh, minēja to, ka mums nevajadzētu nekādā veidā tagad eh, pārskatīt dalībvalstu balsošanas tiesības. Es priecājos, ka mans priekšlikums tika pieņemts. Mums tāpat ir jāsaprot, ka ir nepieciešams pēc iespējas skaidrāks process un procedūra, tāpēc es būtu pret uh, to, ka mēs to saistītu ar citiem nesaistītiem jautājumiem. Cienījamie deputāti, viss šī rīcība šobrīd tiek uzsākta vakumā. Eiropas uh, Tātad tas viss netiek uzsākts vakumā. Mums pirms tam ir bijušas gan Eiropadomas eh, sanāksmes, gan citas sanāksmes, kurām balstoties mēs uzsākam šo iniciatīvu. Tagad es vēlētos runāt par uh, svarīgākiem punktiem uh, Eiropas Savienības uh, Uh, samitā ASV. Mēs strādājam arī uh, pie tādiem jautājumiem kā uh, regulatīvā konverģence, konkurētspēja un globālās reformas. Uh, Mēs esam uzdevuši tagad ministriem un komisāriem turpināt šo darbu transatlantiskā foruma ietvaros. G20 un jaunatīstības valsts eh, arī par šiem jautājumiem mēs runājam, un Mans viedoklis ir sekojošs. Eiropas Savienībā izdosies sasniegt savus mērķus tikai tādā gadījumā, ja mēs izmantosim visas politikas jomas, ja mēs balstīsim savu darbību uz tām attiecībām, kādas mums ir ar svarīgākiem partneriem, ja mēs to izmantosim kā sviru visos līmeņos - nacionālajā, Eiropas un pasaules līmenī. Viens ir skaidrs. Ir iespēja uh, iegūt vairāk ietekmes ārpusē, jo mums ir lielāka ietekme iekšienē Eiropas Savienībā. Un tāpēc es apzinos, ka dažas nesenās uh, nostājas pieņemšanas nav palīdzējušas mums pieņemt vienotu uh, nostāju un uzsākt vienotu rīcību. Tas, ko mums ir izdevies panākt uh, ekonomiskās pārvaldības jomā līdz šim, liecina par to, ka ar nepieciešamo politisko gribu mēs varam darīt visu iespējamo, lai Eiropas Savienība būtu spēcīgāks spēks pasaulē un no tā iegūtu mūsu pilsoņi. Bet, lai to īstenot, mums ir nepieciešama politiskā griba un mums ir jābūt izpratnē par to, ka mums ir kopīgs uzdevums. Tas ir nepieciešams ne tikai no visām institūcijām, bet arī no visām dalībvalstīm. Tādu aicinājumu gribētu izteikt šodien. Mums ir nepieciešams vairāk konverģences un vairāk vairāk kopīgu mērķu. Paldies! Thank you very much, Mr. President. On behalf of the political groups. Paldies. Tagad uh, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā Jozefs Dols, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi. Vakar vienā no avīzēm lasīju pētījumu rezultātus, un tie liecina, ka 70% no francūžiem saka, ka krīze ir viņu priekšā un nav atrisināta. Es esmu pārliecināts, ka citur Eiropā rezultāti būtu tādi paši. Mums ir jā, jādod atbildi uz pilsoņu likumīgajām bažām, kuriem ir sarežģīta situācija un kuri ar nepacietību gaida, lai Eiropas līmenī un globāli tiktu pieņemti vajadzīgie lēmumi. Daudzi no tiem, kas runā, jautā, ko jūs darāt, ko Eiropa dara manā, manas ģimenes lab labā. Un tā pašā laikā es redzu, ka aizvien vairāk politiķu, aizvien vairāk valstu, uh, arī šeit, šajā zālē, manipulē un izmanto šīs bailes un šīs bažas un nedod priekšlikumus. Un šis populisms ir ļoti smags. Es gribu teikt, ka ne jau tādā veidā mēs atrisināsim reālās un smagās problēmas mūsu valstīs, un Eiropā un pasaulē. Un politiskajām partijām uh, parlamenta grupām ir jānoraida populismas un demagoģija, ko mēs turpinām dzirdēt. Risinājums krīzei būs ne jau protekcionisms un noslēgšanās sevī. Nav vienkāršu un ātru risinājumu krīzei, ko mēs piedzīvojam. Nevaram pagriezt muguru solidaritātei, pūlēm, kas uh, jā, veids, lai mūsu valstis būtu stiprākas pasaulē un apzinātos, ka ir nepieciešami partneri, Un jāizdara zināmi secinājumi no tā, kas notiek īrijā, un ne jau tāpēc, lai apsūdzētu īriju. Uh, Eiropa padomjas priekšstādātāja kungs, Eiropas komisijas priekšstādātāja kungs ir jāizdara secinājumi. Jo ne jau tikai banku dēļ šīs valstis ir problēmās, bet ekonomikas un uh, fiskālās politikas dēļ, ko īstenoja valdības gadu laikā. Ķeltu tīģeris uh, Eh, kas veidoja netipisku eh, nodokļu sistēmu, kas nav nelīdzinās citām valstīm, pašlaik saskaras problēm, ar problēmām, kad sabrūk nekustamā īpašumā burbulis un uh, bankas tiek nožņauktas. Īrijas valdība garantēja visu banku sistēmu. Uh, 480 miljardu apmērā, uh, kas uh, ir um, situācijā, kad eh, budžeta deficīts ir 32%, tiek prasīta Eiropas solidaritāte, un es to varu tikai sveikt, un, kā teica komisārs Olivens, palīdzībai jānāk drīz, lai īrija nodrošinātu stabilitāti visā eirozonā. Bet šī Eiropas stabilitāte, ko var šodien pamatoti izmantot, tie īrijas valdībai eh, jāapzinās tā politika, ko tai visinojas vairāku gadu laikā. Uh, Ehm, valstīm ir jātuvina to nodokļu sistēmas, lai apzinātos, ka ir nepieciešama šodien laba eiro pārvaldība, un joprojām dažas valstis pretojas tam. Es nevienam negribu mest ar akmeni, bet, manuprāt, mums ir jāizdara, jāizdara secinājumi no šīs uzvedības nākotnē. Un šeit um, mums nav jābaidās mainīt dažus mūsu paradumus, kas nav devuši pozitīvu rezultātu, uz ko mēs reiķinājāmies. Dārgie kolēģi, Eiropa padomes adaptētie pasākumi pirms dažām nedēļām uh, un uh, G20 secinājumi Seulā ir solis pareizā virzienā, bet ar to nepietiek. Mums ir jāapzinās, ka ir nepieciešams strādāt kopā Eiropā un reģionālajos blokos, lai dotu atbildi finanšu tirgu nestabilitātei, uh, tirzniecības nelīdzsvarotībai un lai izvairītos no valūtu kara. Mēs visi zinām, ka šajos jautājumos uh, mūsu valstis vienas pašas nav spējīgas dot ilgspējīgu atbildi 500 um, miljoniem eiropiešu, kas, kā jau es teicu, gaidina no vis, gaida no visiem politiskiem atbildīgiem lēmumus, kas vērsti uz nākotni. Eiropa padomjas priekšstādātāja kungs, ja krīze mums kaut ko ir mācinājusi, tad tas ir mācījusi, tad tas ir tas, ka mums ir jāraugās uz nākotni. Mēs maksājam augstu cenu, mums ir jāapzinās, tas steidzami, bet mums vēl lielāka maksa būs jāmaksā, ja mēs to visu ignorēsim. Es prasu no Eiropas institūcijām, no dalību valstu valdībām izdarīt politiskos secinājumus no krīzes un vairāk neuzskatīt solidaritāti kā vienīgo risinājumu. Un priekšlētāju kungs, es gribētu vēl kaut ko piebilst. Tā nav cīņa starp padomi un parlamentu tā ir līguma piemērošana, tā ir solidaritāte, darbs roku rokā, un tas ir vēstījums, ko es gribu jums raidīt, lai mēs izietu no krīzes mūsu līdzpilsoņu interesēs. Paldies! You, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, next speaker, Ms. Nākamais uzstāsies Mārtiņš Šulds, sociālistu un demokrātu grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Wenn man dem Ratspräsidenten Klausoties eh, Van Rompēja kunga uzrunā, uh, nu, intonācija bija atšķirīga no komisijas priekšsēdētāja intonācijas. Padomas priekšsēdētāja kungs uh, mūs informēja par to, kas ir noticis. Nu, un viss uh, tā ļoti jauki, viss rožaini, viss norisinājās patīkamā gaisotnē. Un tad, kad es klausījos Barozo kungā, es tagad vienu teikumu nocitēšu no viņa teiktā. Uh, Eh, dažas no tām runām, ko mēs dzirdējām pagājušā nedēļā, īstenībā neradīja vairāk saskaņotības. Un līdz ar to komisijas priekšsēdētājs eh, bija nedaudz kritiskāks, un jūs te padomē, no padomas puses visu aprakstījāt tā, it kā viss eh, būtu ļoti rožaini un eirofeiski. Uh, Bet kas notiek realitāte? Eiropas Savienība sadalās trīs daļās Eir, - Vācu, Franču direktorija, pārējās Eirozonas valsts un tad valstis, kas nav Eirozonā. Un tām ir uh, tāda īpaša situācija, ņemot vērā arī apvienoto karalisti. Nu, tāda ir realitāte Eiropas Savienībā. Un mums ir jāpadomā, kas īsti notiek apvienotajā karalistē. Tālāk eh, šī spēlīte Merkele ar Sarkozī ir uh, noslēguši līgumu ar Kanādu Kamerona kungu. Mums ir nepieciešama eh, stabilitātes pakta pārskatīšana. Labi, saka Kamerons, eh, lai notiek, eh, bet tas nebūs vienkārši. Bet tad man būs arī jāparūpēs par budžetu pieņemšanu. Un tad Merkels kundze saka Sarkozī, labi, labi, daram tā. Tāda ir realitāte Eiropā šodien. Un īstenībā tam nav pilnīgi nekāda sakara ar kopienas garu šāda rīcība vienkārši iznīcina saskaņotību Eiropas Savienībā. Un uh, ilgstoša, uh, tādā ilgākā termiņā tas uh, izpostīs Eiropas Savienību. Un es domāju, ir daži kolēģi, kam tas nāks par labu, kas par to priecāsies. Jā, jā, viņi jau tagad sāk aplaudēt. Ja jūs nevēlaties, lai šie cilvēki būtu noteicēji mūsu kontinentā, tad mums Eiropas Savienība ir jāved pa citu ceļu. skan komentāri no zāles, kas diemžēl uh, tulkiem nav dzirdam. Jā, Langenkungs, jā, jā, jūs jau varat uh, domāt, ko jūs gribat. Tas ir vienmēr vienkāršāk iet pa vieglākās pretestības ceļu. Tātad solidaritātes pakts Eiropas Savienību ir padarījis atkarīgu no vienas valsts piekrišanas, un šī valsts vispār nav iestājusies Eirozonā. Mm. Merkels kundze runā par pārskatīšanu, par līgumu pārskatīšanu, un to viņa dara tādos laikos, kad parlamentā vispār neviens nevar prognozēt, kas notiks īrijā. Un es nezinu, vai Eiropas Savienības līguma pārskatīšana īrijā notiks eh, nu, tik vienkārši un viss noritēs kā pa sviestu, kā mums vēlējās iestāstīt Rompai kungs. Merkels kundze teica, ka ir jārunā arī ar privātiem uzņēmumiem. Uh, Es vēlējos jums pavaicāt, kā tad īrijas bankas vispār varēja izturēt šos stresa testus, vai kāds man to varētu izskaidrot? Das Vorgehen von Frau Merkel, meine Damen. Merkels kungas, kundzes rīcība īstenībā bija tāds eh, pārbaudījums eiro. Es jums pateikšu, kas notiek. Privātā sektora iesaista šajā darbā, jā, tas ir pareizi. Es eh, nemainījuši savu viedokli. Eiropas parlamentā mēs pieņēmām lēmumu, ka ir jāiesaista arī privātais sektors un ir visā Eiropas Savienībā jāievieš starptautisko transakciju nodeva. Un G8 samitā tam tā garām ejot pieskārās, dažas valsts teica, nē, nē, mēs šādu finanšu transakciju nodokli nevēlamies, nu, bet ja kāds vēlas, labi, labi, nu, un pēc tam viņi uzreiz skrēja dzert kafiju un pēc tam šis transakciju nodoklis tika abedīts. Ja būtu uh, kāds noteikums, norma, kas atteiktos uz privāto sektoru, tad tas bija šis priekšlikums, un tagad apvienotā karalists pēkšņi to nevēlas. Un uh, īstenībā apvienotā karaliste mēģina Eiropā ietekmēt pilnīgi visu un noteikti pilnīgi visu, bet varbūt mums vajadzētu ar šo transakciju nodokli sākt pirmām kārtām Eirozonā un mēs eh, iesaistām tajā arī finanšu sektoru priekšsēdētāju kungs, eh, jums vairāk nav laika. Lūdzu, lūdzu, nomierinieties, es tūliņ beigšu runāt, saka Šulca kungs. Eh, es vairs daudz neko neteikšu, tikai daži vārdi nobeigumā. Jā. Jā. Wiederhol das mal, was er gesagt hat, damit die Übersetzer. Es atkārtošu to, ko teica kolēģis, lai arī tūk to var dzirdēt. Uh, uh, viena tauta, viena valsts, viens fīrers. Jā, to šis vīrietis no pat no vietas teica. Tiks. Dargie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, saka uh, Buze kungs, lūdzu beidziet savu uzstāšanos. Lūdzu pasakiet savu pēdējo domu un viss. Jā. Jā. Priekšsēdētāji kungs, priekšsēdētāji kungs, es tūlīt beigšu savu uzstāšanos, saka Šulca kungs. Ja šis cilvēks, šis kolēģis. Uh, kas tagad skrien caur zāli un saka viena tauta, viena valsts, viens vadonis. Tie, kas Vācijā skandināja šo pantiņu, bija cilvēki, kas bija pret Eiropas garu. Un es ceru, ka es tomēr eh, vairāk kaut ko saprotu no Eiropas eh, gara nekā šis cilvēks eh, Dolkungs. Priekšsēdētāja kungs, es nevaru akceptēt to, ko jūs teicāt. Mēs esam demokrātiskajā režīmā un periodā. Es prasu, lai jūs atvainojaties par oficiāli atvainojieties. Ja nē, tad mēs iesniegsim sūdzību. Mēs iesniegsim sūdzību. Ir cilvēki, kas ir teikuši arī mazākas lietas, un tas nav normāli. Thank you. No, no, no. No, no. C'est tout juste. C'est... Eh, vēl, vēl, vēl tikai vajadzēja runāt par koncentrācijas nometnēm, lai atrisinātu problēmas. Uh, uh, Dārgie kolēģi, turpina priekšstādētājs, mums ir jāturpina darbs. Mirkli, mirkli, vien mirklīti. Es ņemšu vērā šo piezīmi. Tas tiks atzīmēts protokolā. To... Es to neaizmirsīšu. Uh, uh, Priekšsēdētājs vēlas lūgt deputātus uh, ievērot uh, mieru, un uh, mēs, protams, aizrādīsim visiem tiem, kas ietekmēs procedūru un neļaus normāli organizēt uh, sanāksmes darbu saskaņā ar reglamentu 11. pant 9. punktu. Lūdzu, kolēģis, lūkšu jūs atvainoties deputātiem. News. Tas, ko teica Šulca kungs, īstenībā ir pamatot. Viņš ir nedemokrātisks fašists. Well, uh, well, uh, colleagues, uh, we, we expect... Kolēģi, Nu, mēs īstenībā no jums sagaidījām kaut ko citu. Mēs nevēlamies, lai mūsu diskusijas uh, kāds mēģinātu uh, šādā veidā sabotēt. Dārgais kolēģi! Eh, es jūs aicinu eh, uz tikšanos ar mani, un mēs pieņemsim lēmumu, kas notiks tālāk. Paldies! Sorry. Sorry. Oh, it is impossible to, to keep. Kolēģi, mēs nevaram strādāt šādā atmosfērā. Well, is it possible, yeah? Vai beidzot mēs varam turpināt darbu? Kolēģi. Pārējie kolēģi protestē pret jūsu uzvedību un dara to pārliecinoši. Uh, so, uh, number... Tas ir 152. pāns reglamentā. Trešais punkts. Es to jums nolasīšu. Es to nolasīšu dzimtajā valodā, saka priekšsēdētājs. Ja traucēšana turpinās vai pēc vēl viena traucējuma parlamenta priekšsēdētājs var traucētājiem liekt vārdu un viņu izraidīt no zāles uz visu atlikušo sēdes laiku. Īpaši nopietnos gadījumos viņš var arī piemērot pēdējo minēto sodu, nekavējoties un bez otraizēja aizrādījuma. Ģenerāla sekretārs ar sēžu zāles tehnisko darbinieku un vajadzības gadījumā ar parlamentu drošības dienas palīdzību nekavējoties nodrošina šāda disciplinārā soda piemērošanu. Bet viņi akceptuje paņskīgo zāli. Kā jūs būsiet informēti, vairums deputātu uh, šeit zālē nav pieņemama jūsu uzvedība. Tādēļ es jūs lūgtu atstāt sēžu zāli nekavējoties. Paldies. Eh, koleżanki i koledzy. Dargie kolēģi, dāmas un kungi. Protams, jūs varat šeit diskutēt, jūs varat paust savu viedokli, bet nevajadzētu atvainot citam citu un eh, traucēt sēdes normālu norisi. Keep order in our chamber. Mums vajag ievērot eh, zinām reglamentu šajā zālē. Nākamais runātājs Gijs Ferhofštāts lūdzu. Alde grupas vārdā. The president, the floor is yours. Vai, monsieur président? Jā, priekšstādātāja kungs. Vispirms, manuprāt, tas, kas notika, ir ļoti smagi Un es domāju, ka politiskajām grupām šodien vajag rēģēt, pieņemot vienotu nostāju šajā jautājumā, un ceru, ka visas politiskās grupas, protams, izņemot attiecīgo deputātu, skaidri izteiksies un atbalstīs jūs, jūsu nostājā, lai tas neatkārtotos. Es domāju, ka tas, ko Dola, kung, Dola kungs teica par īriju, analīze par īriju ir pamatota, un es gribētu tomēr teikt Džozefam, ja krīzes, finanšu krīzes sākumā, Džozef, mēs radījām Eiropas glābšanas plānu bankām 2008. gada oktobrī, kā piedāvāja komisija, un to noraidīja dalība valstis Nu, ja tā nebūtu bijis, tad mēs nebūtu saskārušies ar tām problēmām īrijā, ar ko saskaramies šodien. 2008. gada oktobrī tas tika noraidīts, sakot, nē, nē, tas nav vajadzīgs. Vācijā ir um, pietiekami naudas, lai mēs paši varētu atrisināt problēmas, un mēs tagad redzam, kāds ir rezultāts. Otrakārt pašreizējā problēma ir tāda, ka tas turpinās, un es ceru, ka rīt vai Parīz, Eiropas, Eiropas stabilitāte būs, eiro stabilitāte. Bet pašlaik tāda situācija vēl nav. Un, manuprāt, ļoti nopietni jāuztver to, ko vakar teica Eiropas centrālās bankas prezidents kopā ar Renna kungu. Vakardienas debatēs neīpaši daudz cilvēku piedalījās. Bet tas, ko teica Trešē kungs, ir ļoti svarīgi. Viņš teica, ka šī pak pakotne nav pietiekama, lai atjaunotu eirozonas stabilitāti. Un tā, tad mums ir parlamentā īpaša atbildība, jo kā lēmumu pieņēmēji visos jomās, mums, mēs nedrīkstam rīkoties savādāk, kā uztvert nopietni visas tās problēmas. Nekur pasaulē nepastāv valūta, eh, ko neatbalstītu valdība, vienota strateģiskā politika un obligāts vienotais tirgus. Nekur pasaulē tas nepastāv. Mēs Eirozonā domājam, ka ir iespējams to izdarīt ar 16 valdībām, 16 obligāciju tirgiem 16 atšķirīgām ekonomiskajām politikām. Un te ir tā loma, kas mums bez būtības e, jāspēlē un secinājumi, kas jāizdara. Jāiet tālāk nekā Eiropas padomjas secinājumi. Es pat teiktu, ka tālāk nekā komisijas secinājumi un vajag atzīt pamatotību tam, ko teica Trešēkungs. Trešēkungs ir atbildīgais par eiro stabilitāti, prasa parlamentam un citām Eiropas struktūrām nostiprināt pakotni. Vienīgais risinājums, ko mēs varam pieņemt attiecībā uz finanšu tirgiem, ir padarīt to par kopienas jautājumu un padarīt par automātiskām sankcijas, kā tas pagaidām nav. Radīt eh, eiro obligāciju tirgu Uh, un lai uh, nerastos problēmas starp uh, īriju, Vāciju, Grieķiju, Vāciju, ja šāda tirgus nebūs. Ja lēmumi netiks pieņemti, ir iespējamas papildus sankcijas attiecībā uz tām valstīm, kas nepiemēro stabilitātes paktu. Un nepieciešama patiesa ekonomikas pārvaldība, stimulējot investīcijas. Un ja vācieši prasa, ja Vācijas valdība prasa uh, uh, veikt grozījumus, tad 30, 136. panta uh, uh, līguma pants to nosaka. Jā, izdarīsim tā. Un viss, kas ir 136. pantā un kas būs nākotnē, reāla ekonomikas pārvaldība un tiešām automātiskas sankcijas, un līgums ir mūsu priekšā. Mums tā ir lieliska iespēja dot visu to, kas ir nepieciešams nākotnē eiro. Proti, e ekonomiska pārvaldība Eirozonā un Eiropā. Paldies! Thank you, Mr. President! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Nākamā runātāja zaļo grupas vārdā. Zilās kartītes jautājums. Ferhofstadt kungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Vai jūs esat gatavs atbildēt? Yes, please, sorry. Uh, Mr. Dartmouth, blue card. Dartmouth kungs, lūdzu. Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Economic... Gadījumā, ja komisija uzņemsies ekonomisko pārvaldību un viņa uh, to tīkos saņemt, vai jūs esat pārliecināts, ka Eiropas komisija pie, vienmēr pieņems pareizos lēmumus? Paldies! Oh, I think, I think I have... Es domāju, ka man ir vairāk uzticības Eiropas komisijā un tajā, ka Eiropas komisija uzsāks pasākums pret valstīm, kas neīsteno stabilitātes paktā noteikto nevis uh, padomē, kurā ir dalībvalsts, un es esmu deviņus gadus darbojies padomē, un es neesmu redzējis nereiz kādu valsti, kas norādītu ar pirkstu uz kādu citu valstu un teikt, jūs neīstenojat stabilitātes un izaugsmas paktā teikto. Uh, Francija un Vācija neīstenoja stabilitātes un izaugsmas paktu un nebija nekādu sankciju pret abām valstīm. Un tieši šī iemesla dēļ Eiropas komisija kopā, kas ir ko, kopienas institūcija, tai būtu jābūt vadošajai šajā jautājumā arī. Paldies! Uh, eh. Paldies! Mātlener kungs, jums ir reglamenta jautājums? Priekšsēdētāja kungs, jā, nu dien Es eh, ienācu zālē tieši tad, kad jūs ierā, izrādījāt no zāles kolēģi no eh, UKIP. Tas nav saskaņā ar reglamentu, jo, piemēram, Šulca kungs arī šajā zālē vienreiz man kolēģi Daniela Fandaņa stupu nosauc par fašistu, bet jūs neko nedarījāt un pret Šulca kungu netika piemērots nekādas sankcijas. Un tagad eh, bija tieši identiska situācija. Mowę. Jeśli pan ma jakieś wątpliwości, może pan się do... Man ir jāpārtrauc šīs debatas. Ja jums ir kāds šaubas, jūs varat uh, vērsties pie manis tieši. Esmu gatavs diskutēt ar jums, bet šobrīd mēs turpināsim plenārsēdes darbu un diskusijas. Very important, personal. It was my personal invitation for you. And I expressed you my point of view. And you es uh, paudu savu uh, viedokli, un jūs zināt, kāds ir mans viedoklis, un tāpēc Es aicinu arī jūs, kolēģi, ja jums ir kādas šaubas par manis pieņemto lēmumu, jūs varat ar mani sazināties. Tagad nākamā runātāja zaļo grupas vārdā Rebeka Hārms kundze. Lūdzu. Herr Präsident, äh, meine Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Jā, äh, šādā saspringtā atmosfērā ir vispār grūti uzstāties. Un īstenībā tas eh, visai labi ilustrē to situāciju, kādā varētu nonākt Eiropas Savienība, ja mēs paši nebūsim piesardzīgāk un uzmanīgāk veidojot Eiropas Savienības politiku. Es uzskatu, um, Šulca kungs, eh, ka šeit nav vainojami mazie eh, grozījumi, ko Vācija vēlas ieviest līgumos. Eh, es nedomāju, ka tas rada problēmu, jo finanšu krīze jau nav nekāds dabas katastrofa. Bet eh, es vēlos teikt, ka galvenā problēma ir tāda, ka valstis krīzes laikos nevar parūpēties par to, uh, Uh, lai būtu kaut kāds pašpaļāvības gars, lai no Briseles, uh, teiksim, uz valstīm pārlektu tāda optimisma dzirkstele. Es patiešām esmu dziļi vīlusies, cik ātri ir izgājis šis Eiropas gars, šī Eiropas solidaritātes uguns, un Vācija ir viena no valstīm, kas bija ļoti liela ieguvēja tieši visā solidaritātes procesā, un tagad jau no laiku vēstures apstākļos apstākļos mēs pat nevaram uh, piedalīties normālās debatēs. Vācija tagad uzvēras, uzvedas ļoti egoistiski un uh, visu dara tikai aprēķina vārdā. Un dalību valstu likteņi Eiropas Savienībā ir tik cieši sasaistīti, to nevajadzētu aizmirst. Un jums padomē, Van Rompēj kungs, vairs nav spēka atjaunot dzidušo uzticību, ko Jozefs Dāls tik labi aprakstīja. Jūs jūs vairs nemākat izskaidrot pilsoņiem, kādēļ ir jārīkojas visiem kopīgi, nevis vienam pret otru, un tikai tā mēs varēsim izkļūt no krīzes. Šī Eiropas, gara, šī Eiropas gara trūkums ir galvenā problēma šodien. Un otrām kārtām nav tāda godīga politiska paskaidrojuma, uh, par to, ka mēs glābjam nevis katru īru un katru grieķi, bet mēs glābjam bankas. Un īrija īstenībā nav tikai īrijas problēma izolētā veidā. Nē, tā ir problēma gan britiem, gan vāciešiem. Nu, varbūt briti e, to nedzird tik labprāt, bet tā tas ir. Un mums ir e, jārunā godīga valoda, un šāda godīga valoda mums tikai atļaus atjaunot zudušo uzticību, un tikai tad pilsoņi varēs piekrist tam, kas tiek e, lemts Briselē. Un es varu pateikt, ka Ferhofštad kungam ir pilnīga taisnība. Ekonomiskā pārvaldība ir nepieciešama ļoti akūti, un mēs to visi apzināmies. Komisija un padoma visu laiku apgalvo, ka pēc iespējas ātrāk tiks spērti nepieciešamie soļi, bet tad, kad viņi to pašpārliecināti apgalvo, man galvā uzreiz iezvanās trauksmes zvani, jo tajā brīdī, kad trūkst šādas Eiropas solidaritātes, solidaritātes mēs nesparam nekādus integrācijas eh, virzienā vērstus soļus. Tagad mēs runājam par nodokļu dempingu īrijā. Nu, kaut kam ir jāmainās. Kā tas notiks, tas ir viens no jautājumiem. Kad, tas ir otrs jautājums, bet kopīgi dalību valstīm vajadzētu saskaņot savu nodokļu politiku, savādāk tas labi nebeigsies. Un eh, mums nevajadzētu arī pārāk zem novērtēt tās diskusijas, kas tagad norisinās sabiedrībā, proti garantijas eh, un to atbildība, kas šo krīzi ir radījuši. Man ir ļoti grūti izvērtēt, kas īsti šajās diskusijās ir pareizi un kas ir aplami. Mēs zinām, kas notiek Spānijā un Portugālē, un tas ir tikai laika jautājums, līdz eh, šīs valstis eh, iesniegs prasību pēc solidaritātes izrādīšanas un lūgs palīdzību krīžu pārvaldībā. Un ja mēs uh, Eh, runājam par garantu sniegšanu, mums arī ir skaidri jāpasaka, mēs vēlamies ekonomikas pārvaldību, mēs vēlamies, lai banku sektors tiktu regulēts, vai tas nu, būtu transakcijas nodevu veidā vai īpašumu nodokļu veidā, jo ir daudz spekulanta, kas arī krīzes laikā turpina gūt pēļņu. Jūsu uh, runāšanas laiks ir pienācis beigām, saka priekšsēdētājs. Paldies! Tagad eh, uzstāsies Keijas Vinborna EKR grupas vārdā, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Beidzot, Eiropa padomē tik runāts par ļoti svarīgiem jautājumiem, un um, mediji arī to atspoguļoja. Kā Eiropas Savienība tiks galā ar situāciju Irijā, un visbeidzot, kā tiks uh, pieņemts lēmums attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu? Velsā mēs, uh, protams, novērtējam palīdzību, kas tiek saņemta no Eiropas Savienības, un bet atšķirības starp to, kā tiek runāts par diviem jautājumiem Kārdifā un Briselē, ir diezgan ievērojams. Briselē un parlamentā mēs par šiem jautājumiem runājam atsevišķiem. Eiropas parlamenta atbilde un padomas atbilde ir tāda, ka mums ir nepieciešama uzlabot ekonomiskā pārvaldība, mums ir nepieciešams vairāk noteikumu nacionālajām valdībām un tāpat arī jānostiprina sankcijas. Budžeta jomā mums, mēs nolēmam, ka dalībvalstīm ir jābeidz būt uh, egoistiskām bet Kārdifā un arī Dublinā tiek runāts par to, kā un kādā veidā un kad būtu jā, jāizmanto nodokļu maksātāju nauda. Cilvēki, protams, apzinās, cik ļoti um, parādos ieslīgušas ir uh, viņu valstis, bet viņi vēlas arī izlemt to, kā viņu uh, grūti sūri nopelnītā nauda tiek izmantota un iztērēta. Uh, Un tas, ka eh, tiek palielināts Eiropas Savienības budžets brīdī, kad ir jāsamazina pensijas un citi atbalsta maksājumi, daudziem ir eh, solis par tālu. Eiropas Savienība pati atzīst, ka eh, tā nav paveikusi pietiekam labu darbu, īstenojot pašas noteiktos noteikums Eirozonā. Un līdz ar to ir ļoti grūti pirnot pilsoņus iemaksāt lielākas iemaksas. Un eh, tad, kad mēs pārskatām ekonomiskās pārvaldības no, noteikums dalībvalstīm, mums Eiropas Savienībā ir jāievēro tas spiediens, eh, jāņem vērā tas spiediens, eh, kādā dzīvo šobrīd Eiropas Savienības dalībvalsts. Un mums būtu jābūt tādam Eiropas Savienības budžetam, kas atspoguļo to situāciju, kādā mēs dzīvojam. Paldies! Paldies! Vai jūs esat gatavi uzklausīt? Kolēģi, uzdoto jautājumu saskaņā ar zilās kārtas procedūru. Vai uh, runātāji uzskata, ka tā dēvēta Eiropas Savienības fondi, uz kuriem runātāji atsaucās, uh, proti, ka tos ir saņēmuši viņas vēlētāji, vai jūs piekrītat tam, ka tā ir apvienotās karalists nauda, kas eh, tiek atdot atpakaļ, bet tikai daļēji, pēc tam, kad Eiropas Savienība ir noņēmusi krējumu šajā, eh, no šīs summas. Vai jūs to saprotat un vai jūs to apzināties? Jā, kā kungs zina, es lieliski apzinos, no kurienes nāk šī nauda, proti, ka tā nāk no Eiropas Savienības budžeta, bet mani vēlētāji uh, Velsā apzinās arī, ka šādā veidā viņi saņem palīdzību dažādiem uh, projektiem un varbūt saņem vairāk nekā citvieta apvienotajā karalistē. Paldies! Thank you, madam! Paldies runātājai. Tagad vārds Lotāram Biskijam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tad, kad valstu eh, un valdību vadītāji runā par to, kā izveidot pietiekam labu krīžu pārvaldības mehānismu, lai varētu garantēt finanšu stabilitāti Eirozonā, es to varu vērtēt tikai atzinīgi. Eh, eh, Van Rompēja kunga darba grupa veica mēnešiem ilgu darbu, uh, Es gan visu uh, tik viennozīmīgi šeit nevērtēju. Es domāju, ka viņiem vajadzēja veikt daudz labāku darbu. Viņi vēlas pēc iespējas vairāk kontrolēt valstu budžeta plānus, lai varētu izvairīties no deficīta ilgākā laika posmā. Bet, ja uh, i, valstu izdevumi tiks tik smagi apšņikāti, vai tas uh, nelabvēlīgi neietekmēs ekonomisko izaugsmi, tas ir nevien kontraproduktīvi, bet arī pilnīgi absurdi. Ņemot vērā stabilitātes un um, izaugsmes pakta sniegto mācību. Viss nav tik vienkārši. Valsts, kas ir nonākusi lielos parādos, nevēl, nevar vēl uh, maksāt augstas soda naudas. Tas uh, tikai nelabvēlīgi ietekmēs solidaritāti starp valstīm Eirozonā. Ja ekonomika parāda, uh, kas ir jādara politikai, tad varbūt. Uh, uh, ir jārīkojas prātīgāk. Īstenībā tagad uh, mums ir uh, jāprognozē pieaugoši bezdarba rādītāji, uh, turpmāka krīze, ekonomiskās izaugsmas palēnināšanās, un tas viss ekonomisko atvesarošanos apgrūtinās. Nav pilnīgi nekādas jēgas izdarīt spiedienu uz Grieķiju, Īriju vai Portugāli. Nē, liela vajadzētu padomāt par šo lielo ekonomisko plaisu aizpildīšanu Eiropas Savienībā. Savienībā. Nu jā, atgriezamies šeit pie ekonomiskās pārvaldības principa. Mēs vēlamies uh, drošu un ekonomisku, sociālu Eiropu, kas ņem vērā solidaritātes principus. Protams, ir jāņem vērā galvenās politiskās stratēģijas un ir jāatjauno zaudētais līdzsvars. Paldies, Biskī kungam, turpin priekšsēdētājs tagad EFD grupas vadā uzstāsies līdz priekšsēdētājs uh, Naidžels Faračs. Labrīt, Rompēja kungs! Jūs jau esat strādājis vienu gadu, un īstenībā šajā laikā visa arhitektūra ir sašķobījusies, eh, haoss ir pieaudzis eh, apmēros. Uh, Nu, īstenībā varbūt jums vajadzētu būt eiroskeptiskās kustības vadonim. Paskatieties uz uh, šiem cilvēkiem, kas sēž zālē. Ieskatieties cilvēku sejās, jūs redzēsiet vilšanos, bailes, uh, apjukumu. Barozo kungs uh, vienkārši izskatās ļoti apmulsis. Un es domāju, ka jūs esat papūlējies pēdējos demokrātijas paliekas izslaucīt no šīs uh, sistēmas. Un man Rompēja kungs, jūs jūs teicāt, ka eiro mums ir atnesis stabilitāti. Nu, šķiet, ka es jums varētu aplaudēt par izcilo humoru izjūtu, bet eh, vai mēs šeit nerunājam par tādu banķieru mentalitāti? Jūsu fanātisms nav slēpjams. Jūs teicāt, ka būtu aplami ticēt tam, ka nācijas 21. gadsimtā varētu pastāvēt šajā globalizētajā pasaulē. Nu jā, attiecībā uz Beļģiju tas varētu būt pat eh, tiesa. Jums jau sešas mēnešas nav valdības. Un kas notiek citās valstīs? Jā, es redzu deputātu sejās bailes, un citi saka, mēs nevēlamies ne Eiropas Savienības karogu, mēs nevēlamies himnu, mēs visi tagad tiksim ieslaucīti vēstures eh, mēslainē. Jā, un tagad mēs piedzīvojam grieķu traģēdiju, pagājušā gadā tagad piedzīvojam īru traģēdiju, un tagad viņi saka, ka viņiem nekad nevajadzēja iestoties eirozonā, viņi cieš no zemām procentu likmēm. Un ko jūs viņiem atbildat? Tad, kad valdības cieš no ekonomiskās krīzes, jūs teicāt, ka viņiem nevajadzētu organizēt vispārējais vēlēšanas. Viņiem pirmām kārtām ir e, jāvienojas par budžetu, pirms viņi var organizēt vēlēšanas. Un vispār pie vēlna uh, Eh, kas jūs šeit esat? Ko jūs iedomājaties? Jūs esat ļoti bīstami cilvēki. Jūs esat vienkārši apsēsti ar šo domu izveidot Eiropas lielvalsti. Un eh, vai jūs esat tagad laimīgi ar sasniegto, ka miljoniem cilvēki ir paziduši, palikuši bez darba, ka viņi cieš? Un jūsu lielais Eiro sapnis ir pārplīsis kā ziepju burbulis. Jāņem vērā, ka, piemēram, valstīm ir milzīgi ārējie parādi. Eh, valsts deficīts 300%. 10% apmērā. Un kas tad nāk, notiks eh, nākamreiz, piemēram, kas ir Spānijā? Spānija ir septiņas reizes lielāka par īriju. Un tad vairs nebūs eh, šīs eh, naudas, par ko izpirkt valsts, ar ko viņām palīdzēt, bet jūs uzspļaujat demokrātijai un viss, kas paliek cilvēkiem, ir nacionālisms un vardarbība. Es varu tikai lūgt. Uh, Es, es varu tikai lūgt Dievu, ka tirgi izpostīs šo eiro projektu, pirms tas izjūgs pats no sevis. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad nākamā runātāja ir Angelika Vērtman, pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Lai varētu cīnīties pret finanšu krīzi, mums ir jāveic pamatīgas pārmaiņas un reformas Eiropas Savienības ekonomikas politikā. Ir jāspēcina finanšu disciplīna, ir jāveic labāka politikas pārvaldība un jāizveido arī krīžu disināšanas mehānisms. Ir jāspēcina stabilitātes un izaugsmas pakts, un eh, tas nozīmē, ka dalība valsts uzņemtos lielāku atbildības daļu. Eh, dažas sankcijas eh, varētu palīdzēt šo mehānismu veidot efektīvāku un ļautu ātrāk konstatēt iespējamos parādu riskus valstīs. Un šāds krīžu mehānisms nozīmētu, ka arī pie atbildības ir jāsauc bankas un nodrošināšanas uzņēmumi. Lūdzu, eh, uzņemieties vairāk atbildības nodokļu maksātāju priekšā. Un tagad daži vārdi par Kankūnu. Eiropas Savienība vēlas runāt vienā balsī. Tieši šajos grūtajos laikos mēs varam parādīt eh, piemēru, proti investējot vairāk līdzekļu atjaunīgajos energoavotos, lai varētu eh, labāk aizsargāt vidi un arī eh, tas noteikti nāk par labu izaugsmas politikai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Um. Tagad uzstāsies runātāja individuālā kārtā. Pirmā Marijana Taisena. Divas minūtes, lūdzu. Thank you, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs, priekšsēdētāji kolēģi. Banku krīze, ekonomiskā krīze, finanšu krīze, valstu budžeta krīze. Nu, mēs jau to piedzīvojam kādu pusgadu, un mēs arī esam uh, sapratuši skaudrāk nekā līdz šim, ko īsti krīze nozīmē. Mums ir jāparunā par Eiropas mehānismu izveidi un ir jāparūpējas par eiro stabilitāti. Protams, uh, ECB un uh, dalībvalsts mūs ir pagalbojis saglābušas vēl no ļaunāka scenārija. Un mēs esam pārliecinājušies, ka solidaritāte ir efektīva. Bet eh, tagad mēs esam sapratuši, ka struktūrālās reformas eh, ir jāveic pamatīgāk un ir jābūt ekonomiskai pārvaldībai. Varbūt uh, Eh, mums vajadzētu šo krīzi izmantot kā gūtu mācību, lai krīzi nākotnē varētu izskaust eh, pilnībā. Ir jābūt spēcīgākiem noteikumiem, labākai pārvaldībai, tas ir nepieciešams gan finanšu sektoram, gan uh, arī dzēšot valstu parādus, gan. Um, izskaužot eh, pastāvošo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Ir jāveicina ekonomiskā uh, izaugsme un ir jāparūpēs par jaunu darba vietu radīšanu un dzīves līmeņu paaugstināšanu. Nevajadzētu dalību valstis nobaidīt ar šiem jaunajiem noteikumiem un Eiropas Savienību nevajadzētu uzlūkot kā tādu bubuli. Un, protams, ja eh, tiek veikts spiediens uz dalību valstīm, tad es tiek uzlūkot kā bubuls, bet tas ir pēdējais, ko mēs vēlamies sasniegt šajos laikos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 Priekšsēdētāji kungs padomas secinājumi, ar kuriem uzmanīgi iepazināmies, ir radušies pateicoties jūsu darba grupas veikumam. Tur ir norādīts, kādi struktūrāli grozījumi ir jāveic, lai varētu izdzīvot šajos laikos. Bet daži komentāri. Eh, vairums no šiem lēmumiem ir jāpieņem ar koplēmumu procedūru, un jūs runājat par pātrināto procedūru. Es vēlējos pavaicāt, vai jums ECOFIN padomē būs pietiekam liela rīcības brīvība, lai parlaments varētu savu lomu spēlēt par visiem 100%. Un vēl Eiropa padoma ir pret automātismu šajā transakciju sistēmā. Viņi nevēlas atvērt šo Pandoras lādi, viņi nevēlas uh, veikt līguma izmaiņas, bet tajā pašā laikā mums ir nepieciešams pastāvīgs krīžu mehānisms. Un uh, kur tad, uh, vai tajā brīdī mēs neatvērsim Pandoras lādi, ja neieviesīsim šādu mehānismu? Paldies! Merci. Paldies. Nākamais runātājs ir Stīvens Hjūks uz divām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir viena lieta, kurā mēs visi esam viensprāts, ka valstu un valdību vadītāji ir ļoti aizņemti cilvēki, un tāpēc eh, man eh, liekas dīvaini, ka viņi satiekas ik pēc trim mēnešiem un iztērē tik daudz laika un tik daudz naudas, lai pieņemtu tik ļoti maz lēmumu, jo īpaši pašreizējās krīzes apstākļos, jo īpaši ņemot vērā, kas nu pat notika īrijā. Ja Ehm, šī te ideja par finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem, tas bija ehm, Marta samita, Jūnija samita un Oktobra samita darba kārtībā. Un katra padoma ehm, nodev to tālāk uz nākamo padomu. Tas droši vien būs arī decembra decembr padomē un vēl kādā padomē nākotnē. Mums visbeidzot ir nepieciešams spērt soli uz priekšu ekonomiskās pārvaldības jomā. Mums ir nepieciešama rīcība, e, cieša koordinācija, bet tā vietā mēs saņemam tikai tādu vilcināšanos, savstarpēju neusticēšanos, kas noved pie nestabilitātes, nevis stabilitātes, kur mēs vēlamies. Viens ir skaidrs, lai mēs ka, ka šis stabilitātes un izaugsmas pakts nav bijis pietiekams, un arī jaunā piedāvātā sistēma iespējams būs procikliska un līdz ar to nesniegs nepieciešamo rezultātu nodarbinātības un izaugsmas veidā. Otrakārt, ekonomiskajai pārvaldībai ir jābūt ek, uh, efektīvākai, mums ir nepieciešama labāka politiskā koordinācija, nevis tikai uzraudzība un sankcionēšana. Un visbeidzot, ir nepieciešama kopīga. Uh, Um, valsts parādu pārvaldība, lai mēs tiktu galā ar tādām situācijām, kad uh, dalībvalstu parāds ir vairāk nekā 70% no uh, IKP. Uh, Van Rompēkungs, jūs teicāt, ka jums nepatīk politiķi ar vīziju. Es domāju, ka es saprotu, jūs ar to domājat, ka jums patīk drīzāk praktiska rīcība, bet mums tomēr ir jāpieno abi. Es domāju, ka Mums ir nepieciešama līdzsvarot ekonomiskās uh, uzraudzības sistēma, mums ir nepieciešama kopīga parāda pārvaldība. Es domāju, uh, Van Rompēj kungs, eh, ka ir pienācis laiks gan vīzijai, gan rīcībai. Paldies! Paldies Hjūgungam! Nākamais runātājs ir Lamsdorf kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es domāju, ka arī pilsoņiem ir jāapzinās sekojošais. Eiropas Savienība nevienam nav parādā. Nē, mēs runājam par parādu krīzes dalību valstīs, un es domāju, ka Eiropas Savienība ir vienīgā politiskā institūcija Eiropas Savienībā, kas nevienam nav parādā. Un atcerēsimies to. Protams, ņemot vērā Eirozonas ieviešanu, mūsu likteņi ir saistīti. Un, eh, kā Rebeka Harmsa un uh, Mārtiņš Šulc teica, uh, E, tas ir pamatoti, ka e, šeit trūks tāda Eiropas gara. Un īstenībā komisijai ir jāveic finanšu sankcijas, un ja mēs runājam par profilaksi, rumpēkungs, e, šeit tika upurēts automātisms finanšu ministriem, atkal ir jāpieņem lēmumu, un īstenībā viņi ir galvenie vainojumie finanšu krīzes izraisīšanā. Kas ir monetārā savienība? Ko tas konkrēti nozīmē? Vai mēs vēlamies iejaukties arī sociālajā politikā Eiropas Savienībā. Tas ir uh, jautājums, uz kur vēl jāatbild. Mums, protams, ir jāveicina izaugsme, jārada jaunas darba vietas, jāuzlabo izglītības līmenis, bet beidzot ir uh, jāizlāpa caurumi dalību valstu budžetos. Tieši tādēļ Eiropas semestrs ir tik būtisks, tas beidzot ir jāizteno. Paldies! Paldies! Zilās kartītes jautājums, lūdzu. Graf Lambsdorff Sie sind ja ein Mitglied des. Graf Lambsdorff, jūs uh, esat uh, Vācijas uh, liberālās partijas valdē. Vai tas, ko jūs te mums atspoguļojāt, ir FDP, tātad Vācijas liberāļu partijas viedoklis vai jūsu Lamsdorfa kunga viedoklis? Vai jūs esat gatavs atbildēt šo jautājumu, Lamsdorfa kungs? Jā, protams, saka Lamsdorfa kungs. Jā, nu, bet Šulca kungs, jūs arī darbojaties sociāla demokrātu prezidijā Vācijā, un, protams, jūs zināt, kā notiek šīs eh, partijas lietas. Ja jūs eh, bijāt eh, Dovilā FDP kongresā, es jums esmu par to ļoti pateicīgs, bet eh, mums vajadzētu runāt arī par automātismu, kas ir jādara šajā profilaks posmā. Mēs ļoti skaidri šo jautājumu kritizējām. Ja līgums tiks grozīts, eh, protams, tas kaut kādā veidā tiks eh, attaisnots, bet Dovil pieņemtais lēmums noteikti bija kļūm, kļūdains. Paldies. Nu, vai jūs atbil, apmierina šī atbilde? Vajadzā priekšsēdētājs. Nākamais runātais Lambertkungs. Priekšsēdētāja kungs. 25 pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši ekonomiku, kas balstītos parādiem, valsts un privātajiem parādiem. Un problēma ir tā, ka tas, šie parādi finansē patēriņu un finanšu spekulācijas, nevis investīcijas. Un tā ir brīdī, kad pasaulē Ķīna, Brazīlija, Indija investē. Varētu teikt vēstures grāmatās, ka tas ir brīdis, kad uh, Eiropa zaudē. Bet nav fatalitātes. Protams, mums ir vajadzīga Eiropas ekonomiskā pārvaldība, kas būtu stingra, bet vispirms uh, jādzēš ugunsgrēks, ko izlaizies šis parāds, un to nevar tikai uh, veikt tikai apgraizot uh, eh, valsts izdevumus. Mēs neiziesim no krīzes bez restruktūrēšanas un parādu pārstruktūrēšanas. Un uh, izskatot reālās parādnieku atmaksāšanas iespējas vienlaikus tie ir parādnieki un kreditori, kas ir atbildīgi. Eh, aizņemšanās bija pāri spējām, bet citi bezatbildīgi aizdeva eh, bez riskiem, jo nodokļu maksātāji vienmēr ir te, lai maksātu. Un gan vieni, gan otri ir tie, kam ir jāpieliek pūlis. Un ja mēs to nedarīsim, tad mēs paši sevi notiesāsim uz Eh, scenāriju, kad Eiropas Savienībā iestāsies Norvēģis. Es domāju, ka mūsu pilsoņi ir pelnījuši kaut ko labāku nekā tas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Fords Kunz uz vienu minūti. Paldies! Šīs ir diskusijas par ekonomisko pārvaldību. Visā Eiropā vairākas valsts, tā skaitā mana valsts, šobrīd saskars ar grūtiem ekonomiskiem apstākļiem. Un, um, mums ir nepieciešama gan Eiropas Savienības, gan apvienotās karalists atbalsts. Šis nav brīdis, kad Eiropas parlaments varētu uh, sākt norādīt ar pirkstu uz vainīgajiem. Šis ir tas brīdis, kad mums būtu jāmācās no notikušā un jāpieņem labāk lēmumu nākotnē. Pagājušajā nedēļā, um, novembra vidū, Grieķija uh, izdarīja izmaiņas uh, uh savos uh, valstu kontos uh, trešo reizi. Es ceru, ka tas visbeidzot tiks e, īstenots, ja valstīm būs labāka grāmatvedība, es domāju, ka no tā mēs visi tikai iegūsim. Mēs tāpat esam spēruši diezgan daudz soļus priekšu, e, strādājot pie Eiropas e, semestra, un es domāju, ka tas būtu jāīsteno. Jā, mums ir jāapmainās ar labās prakses piemēriem dalībvalstu starpā, bet mums tāpat arī jāatzīst, ka ne visas valstis ir vienāds, un laba ekonomiskā pārvaldība var tikt sasniegta dažādos veidos, bet tā, lai no tās iegūtu visi. Thank you. Paldies. Tagad De Brunskundzei uz vienu minūtu vārds. Paldies priekšsēdētāji. Starptautiskais valūtas fonds un komisija šobrīd iesaistās uh, palīdzības sniegšanā, un tas nozīmē, ka īrijai būs jāsamazina uh, savu izdevumu ievērojami. Uh, būs jāsamazina arī uh, valsts sektorā strādājošo skaits. Uh, Un šobrīd no banku eh, paveiktā cieš eh, tie, eh, kas ir visvairāk neaizsargātie. Jāsaka, tā nav palīdzība, kur mēs sagaidām no Eiropas, un tāpēc mēs esam pret to tā vietā, lai saņemtu pilnvars izdarīt samazinājums budžeta izdevumos. Valdība ir nolēmusi ka nenotiks vēlēšanas pirms netiks pieņemts budžets. Bija vēl viens ceļš, kur varēja izraudzīties, bet īrijas valdība neizvēlējās veikt to, tāpēc, ka tās vēlējās rīkoties par labu bankām un nevis par labu īrijas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ber Bargēzija kungam. Priekšstādātāja kungs, ECB prezidents Trišēkungs un runāja par to, ka, nu, ja būtu romiešu laiki, tad, tad būtu sacelšanās. Un mums jājautā, vai esam uz pareizā ceļa. Vai eiro glābšana nenovedīs pie ekonomikas sagraušanas dalību valstīs? Prodi eirofīlā politika ir uh, radījusi tikai bezdarbu. Un kāpēc valstis, kas atrodas krīzes apstākļos, kāpēc tam būtu jāvelta miljoni, miljardi eiro, lai glābtu valstis kā īrija, kuras savas politikas dēļ um, attiecībā uz uzņēmumiem ir piekopusi negodīgu konkurenci. Eh, kāpēc pēc tam, kad ir stresa testi tikuši veikti attiecībā uz bankām un ir deficīts, eh, kur eh, vairāk nekā 8 miljardi eiro bija krāpšanās, šī glābšanas pakotne īrijai Un tas neizriet tikai no līguma. Par, par laimi Vācija ir konstitucionālā tiesa, kas pasludinās par nekonstitucionālu. Eh, šo glābšanas plānu, un tad mēs varēsim teikt uh, uh, uz redzēšanos eiro. Have... Borgēzio kungs, nākamreiz, kad jums ir dot viena minūte, jums ir jāievēro jums atvērētais laiks. Viena minūte ir minūte. Tagad vārds Langen kungām uz divām minūtēm. Paldies! kungi priekšsēdētāji, es varētu, es dzirdēju to, ka daudz kritizēja Dovilā pieņemtos lēmumus, bet Eh, Van Rompēja kungs, jūsu darba grupas eh, plānā vēl 20 punkti nebija izpildīti, kad jūs ar mums eh, tikāties pēdējo reizi, bet beidzot ir jāsāks rosīties, un abas lielākās dalību valstis īstenībā ir pārkāpuši stabilitātes un izaugsmas paktu Francija un Vācija 2004. gadā, bet tā bija sociālistu un zaļo koalīcija, kas toreiz bija pie varas, līdz ar to Šulc kunga pārkāpumu pārmetums šodien ir nevietā. Un eh, daudzi runā, ka stabilitātes un izaugsmas paktam ir jākļūst tādam kodīgākam. Dalību valstīm beidzot ir jāievēro šis pakts, un ja, eh, ko tad līdzēs pat spēcīgākie zobi vai eh, tādi stingrākie noteikumi, ja neviens šo paktu neievēros. Mums ir seši likumdošanas priekšlikumi, divas ir padomas regulas, divas ir kopīgas padomas un parlamenta regulas, un uh, mēs e, īstenībā šo īdēšanu nesaprotam. E, mēs taču esam iesaistīti koplēmuma procedūrā un savas e, grupas vārdā es te varu teikt, ka mēs komisijas priekšlikumus atbalstīsim. Un, protams, mums ir jāved sarunas ar padomu. Tāda ir realitāte. Kādēļ mūs te lamā jāņem vērā, ka mēs esam iesaistīti koplēmuma procedūrā un likumdošanas procedūrā un pašiem tiesības arī ir pilnībā jāizmanto. Tālāk par līgumu izmaiņām. Yeah. Manuprāt, līgums 9. maijā tika izstiepts līdz galējām robežām. Un sakaņā, saskaņā ar 122. pāntu ir noteikts, Eh, kā ir jāveic glābšanas pasākumu, un īstenībā tā ir kļūme. Un mēs nevienmēr eh, nepietiks ar 136. Eh, panta grozījumiem, mums ir nepieciešams juridiskais pamats, un tad vispārējie jautājumi atrisināsies paši no sevis. Paldies! Tagad Ferērs kundze uz divām minūtēm. Obrigada, senhor presidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. solidaritātes mehānismas nav darbojies un nedarbojies. Grieķijas parāds nav mazinājies, ir ekonomikas konvulsijas īrijā un pastāv inficēšanās risks. Tas, kas tit, ir ticis radīts, ir noticis pārāk ātri, tas notika starpvaldību režīmā, tam bija jānotiek citādi kopš krīzes sākumā. Komisijas priekšsēdētājs tagad piedāvā šīs sistēmas konsolidāciju, bet Trešais no instrumentiem, kas tiek piedāvāts, e, prasa privātā sektora iesaisti. Mēs jau esam dzirdējuši šādu priekšlikumu, un e, šī ne, neiedarīgā priekšlikuma dēļ tirgi sabruka. E, parlaments principā zaudē savu varu, ja neuzņemas atbildību līdz, lēmumu līdz pieņemšanas procedūrā vai ekonomikas pārvaldības jomā. Bet to nedrīk, mēs nedrīkstam to, e, ziedot kvalitāti ātruma dēļ. E, man liekas, jārunā skaidri, parlaments aktīvi piedalīsies šajā smago lēmumu pieņemšanā, e, runāt par valstu parādiem, bet te mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus, uh, Uh, atbīdot malā Eiropas pilsoņus un darot to uz viņu rēķina. Uh, tam ir jānotiek Gluži otrādi, mums ir nepieciešama skaidra Eiropas vīzija arī krīzes laikā. Mums ir nepieciešams Eiropas kons, parā, valstu parādu konsolidācijas mehānisms. Mums ir eiro obligāciju emisijas un nepieciešams, lai eirozona tiktu aizsargāta, lai to darītu Eiropas sistēma, nevis starpvaldības sistēma. Vajag nostiprināt Eiropas budžetu un attīstīt to. Mēs nevaram uh, turpināt 1% līmenī. Nepieciešama izaugsme un un reāla konverģence, kam ir jābūt vienai no Eiropas politikas prioritātēm. Tieši šādā veidā komisija un jaunais priekšsādātājs to varēs aizstāvēt. Komisijas priekšsādātājs eh, nevar eh, balstīties tikai uz ekofina secinājumiem. Tas mums ir jāizskaidro Eiropas pilsoņiem. Paldies! Eh, paldies! Tagad vārds Pietrovska kungam. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Krīze Eirozonā ir fakts. Es domāju, ka situācijas smagums atspoguļojas prasībās izmainīt, grozīt Lisabonas līgumu, kas tik sarežģītā veidā tika pieņemts. No vienas puses Vācija un Francija negrib maksāt par Grieķijas un citu valstu krīzi. No otras puses jāraugās kādi ir precedenti saistībā ar Lisabonas līguma pieņemšanu. Eh, tas, eh, ka vajadzēja vienkāršot un atvieglot Eiropas Savienības darbību, bet šķiet, ka situācija ir gluži otrāda. Es domāju, ka mums eh, vajadzīgs ne tikai eirozonas mehānisms, bet institucionālais mehānisms visā Eiropas Savienībā. Varētu teikt, ka krīze Grieķijā nebūtu notikusi, ja šie valstī būtu bijusi jāsaglabā sava valūta, ko varētu tad eh, eh, devalvēt, un tas būtu veicinājis eh, Eiropas Savienības stabilitātei, nevis eiro. Nākamais runātājs Mauro kungs, divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja kungs gribētu runāt par politisko vērtējumu, kas, no, kas tika izdarīts debašu laikā mēs Eiropas politiskās saimes biedri. Mēs nepiekrītam eiroskeptiķiem, kas nepiekrīt Eiropai un netic tai. Mēs nevaram uzpalikt savu atbildību uz viņu pleciem. Mēs esam galvenā politiskā saime Eiropā, un mums vienmēr bijuši lieli Eiropas ideāli. Bet visas valdības, kas pārstāv manu politisko saimi, katru dienu bažu spieķus riteņos lielajiem mērķiem, ko neizdodas īstenot. ar, eh, tiek pretendēts uz to, ka mēs kaut ko ceļam, bet tam tiek eh, likti kavēkļi. Eh, mums ir jāuzņemas savu atbildību. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim rīkoties par labu skaidriem, precīziem projektiem, kā eiro obligācijas, piemēram, un tad mēs nevarēsim paskaidrot mūsu pilsoņiem, ka mēs esam tās pašas partijas, kas padara Eiropu par atbildību visos jautājumos, un tās pašas valdības, kas apgalvo, ka no krīzes nevar iziet, ja Eiropa neapgriež savus izdevumus. Nedrīkstam aizmirst Eiropas projektu dabu. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim savu ticamību un mēs redzēsim tukšas zāles un tukšas vēlēšanu urnas. Tā ir problēma, Eh, ko mēs konstatējam vēlēšanu laikā. Paldies! Paldies, eh, Podimatas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs! ja ir kāds fundamentāls secinājums, kas izriet no pēdējās Eiropa padomes secinājumiem, tad tas ir tas, ka mums nav izdevies pārliecināt un nomierināt tirgus. Jo tirgiem ir pirmais un pēdējais vārds, tad mums ir jājautā, kāpēc tas ir tā. Uh, vai tāpēc, ka sniedzoties pāri stingrākiem budžeta disciplīnas noteikumiem, tirgi saprot, ka mēs ne tikai uh, neatrisinām problēmas, bet paplašinām kohēzijas un ekonomikas problēmas Eirozonā. Jo ir virkne valstu, kas lietas pārvaldīja neīpaši labi. Tie bija pārvaldības mehānismi krīžu gadījumā, bet praksē uh, Šie mehānismi uh, izrādījās vāji un raidīja sliktu vēstījumu tirgiem. Mums ir jārunā par mehānismiem, kas nav ļāvuši atrisināt um, deficīta krīzi. Tagad vajag pārdalīt um, pienākumus, bet kāpēc, lai mēs ieviestu uh, nodokli uz finanšu darījumiem Eiropā? Kāpēc mēs nesaprotam, ka uh, Eh, disciplīna, budžeta disciplīnas mehānismi, kas būtu stingrāki, tas rada tukšumu, vakumu, ko mēs varētu aizpildīt, ja mēs nopietni izskatītu kopīga pārvaldības mehānisma eh, radīšanu krīžu gadījumiem attiecībā uz valstu parādiem un obligācijām. Paldies! Thank you. Our next speaker. Paldies! Nākamā Hubners kundze. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji kungs. Pašā sākumā es vēlējos pateikt, ka konkurētspējas noteikumi eh, dalību valstīs tika gaidīti jau vairākus gadus. Protams, ka nelīdzsvarotību neizdosies eh, atrisināt tik ātri. Tieši tādēļ mums pēc iespējas ātrāk ir jāpieprasa, lai komisija uh, uzmanīgi izvērtē pirmos izaugsmas rādītājs, kas gan ir diezgan vārīgi, bet ir jādomā par jauniem ekonomiskās pārvaldības mehānismiem. Un ir, tas, zināmā mērā, būs pārbaudījums komisijas rīcības spējai. Otrām kārtām es saprotu, ka automātiska sankciju sistēma pieprasīs grozījums līgumā. Un mums ir jāņem vērā, ka mēs esam tik elastīgi, cik elastīgs ir šis līgums. Tādēļ es ceru, ka padoma un komisija darīs visu, kas kas ir šo institūciju spēkos, lai varētu procedūru veikt pēc iespējas nevainojamāk un ātrāk. Ekonomikas. Um, e ekonomikas veselība nav uh, atkarīga tikai no dalībvalstu veiktspējas, un ja kāda dalībvalsts uh, nerīkojas saskaņā ar līgumiem, protams, tas ietekmē visas dalībvalsts. Jārunā par uh, dažādām deformācijām, un cīņa pret šīm deformācijām uh, notiek spēcīgi ietekmēs uh, gan Eirozonas valsts, gan uh, pārējās valsts, kas tajā neatrodas. Mums ir jārūpējas par vienotu pieeju, lai Eiropas Savienības ekonomiskā veselība beidzot uh, atgūtos. Tālāk runājot par ietekmes izvērtējumu, kā mēs vērtējam ekonomisko pārvaldību, protams, tas prasīs laiku, bet uh, laiks tagad. Uh, nav mūsu pusē. Mums eh, ir jāpieprasa priekšsēdētājs eh, atgādina Himners kundzei, ka viņas laiks ir izticējis. Tātad es vēlētos eh, jūs veikt konkrētus soļus. Himners kundze, jums bija tikai pusotra minūte, runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Es vēlējos mūsu vidū sveikt kolēģus no Īslandes, Lihtenšteins un eh, Norvēģijas, kā arī novērotājs no eh, Šveices eh, parlamentārās asamblējas. Man ir liels gandarījums delegāciju redzēt šeit skatītāju tribīnēs, jūs Strasbūrā piedalāties 35. Eiropas Savienības.